Good afternoon. We will continue. Labdien, mēs turpināsim darbu un tagad būs balsojumu skaidrojumi. Now it is only two. Okay. Report Kovacek. Pirmais ir Kovačeva ziņojums par ANO ģenerālās asamblejas 71. sesiju. Pirmais uh, uzstājas Hanana kungs, lūdzu.